12. martā pārtraukto sēdi par atkal atklātu. Sēdē tieks Eiropas parlamenta deputāti. Cienītās dāmas, godātie kungi, mēs visi, mēs visi esam šokēti mūsu